pieņemts. Paldies! Paldies Redings kundzei! Ar to arī noslēdzam debatas. Seši rezolūcijas priekšlikumi tika iesniegti un balsošana notiks tūlīt pēc debatēm. Point of order. Reglaments, eh, reglamenta jautājums. Lūdzu, kolēģi. Sì, solo una richiesta, Presidente, se fosse possibile il voto. Jā, priekšsādātāji, man būtu lūgums, vai mēs varētu balsot par šīm rezolūcijām elektroniski. Paldies. Herr Kollege, die Frist. Godātais kolēģi, šāda priekšlikuma eh, termiņš bija šorīt. Tā kā tas nav izdarīts, tad vēlos, eh, ka šeit runa par elektro, eh, pasākumu elektroniskos tirgus attīstībā 2002, 20 EG, 2002, 21 EG, 2011, 2009 un 2012 šie dokumenti tiks nodot rūpniecības, eh, ekonomika arī kultūras komitejai, pilsonisko brīvību, komitejai, iekšējā tirgus komitejai, reģionālas politikas komitejai, kā uh, iesaistītajām komitejām. Un tagad varētu ķerties pie balsošanas. Vispirms par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Vispirms kopējais, kopējā rezolūcijas sastais punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad par eh, tekstu kopumā par pret atturas, cik man tas redzams vienbalsīgi pieņemts. Tālāk seši rezolūcija priekšlikumi par stāvokli Centrālāfrikas Republikā. Vispirms kopīgā rezolūcija no sešām politiskajām grupām. Balsojam par tekstu kopumā par, pret, atturas, vienbalsīgi, cik man tas redzams, pieņemts. Un noslēgumā rezolūcija par stāvokli Bahreinā. Seši rezolūcijas priekšlikumi un sākumā kopīgā četru politisko grupu rezolūcijas priekšlikums. Par tekstu kopumā balsojam, personālā balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Septiņiem atturoties, pārējie ir balsojuši par. Šīs sēdes protokola būs pieejams nākamās eh, sanāksmes sākumā. Ja nekāda iebilduma nebūs, tad tiks uzskatīt par pieņemtiem. Un šeit minētās personas un institūcijas saņems šos protokolus. Ar to arī pārtraucam mūsu sēdi patīkamu un drošu.